Dear President, Die Sitzung ist wieder. Atsākam darbu. Protokols vakardienas sanāksmē un pieņemtie teksti ir pieņemti vai ir kādi, groz, vai kādi iebildumi? Nē, nav, tad līdz ar to protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. priekšsarētājs ir saņēmis eh, pirmā lasīmā